Eiropas eh, kopēja rīcība, protams, ir svarīga. Eiro zona var virzieties divos virzienos. Tā var uh, kļūt stiprāka, tā var sabrukt. Pašreizajā ekonomiskajā situācijā mums ir nepieciešams reaģēt atbilstoši. Es atbalstu stabilizācijas mehānismu un es atbalstu arī ziņojumu kopumā, jo tas rada juridisko satvaru attiecīgā mehānismu ieviešanai. Paldies tālāk Harkins kundzē vārds. Paldies priekšsēdētāji. Vakar mēs balsojām par stabilitātes mehānismu. Un tad par 43. punktu. Eh, šis punkts tik, eh, grozījums tika atsaukts, un parlaments, tāpat kā padome, nav pieņēmusi grūtus lēmumus un izvairās no tā. Jā, tie ir grūti, bet tas galā noteiks eirozonas eh, panākumus vai sabrukumu. Uh, Mums nav uh, tikai valūtas krīze, mums ir banku krīze, valstu parādu krīze, un mēs te mēģinām ar lēkoplastu aizlīm, aizlīmēt dziļas uh, ievainojumus. Vācu, īru un citas bankas uh, labprāt gribētu šādu te uh, vieglu uh, likumdošanu bez īstas kontrolas. Uh, Gal galā tas viss kļūst par pilsoņu parādiem, un beigu beigās EIB nosaka tādas procentu likmes, kas ir pilnīgi nepieņemams, un pilsoņiem beigu beigās ir jānes viss šis smagums. E, šie parādi ir nesamaksājami, mēs nevaram nepārtraukti izpirkt bankas, ir jāveic kaut kāda restruktūrizācija. Jātenmakī kundze nākamā. Arvoisa puhemies, kysyn. Paldies! Mums ir nepieciešams eh, krīžu pārvaldības mehānisms, kas būtu stabils un pastāvīgs, lai mēs varētu eh, novērst nākotnē tam līdzīgas krīzes. Lietas tikai pasliktināsies, ja mēs nebūsim pietiekami uzmanībi, uzmanīgi, un ļoti žēl, eh, ka šāds mehānisms tiek plānots pilnībā ārpus Eiropas Savienības institūcijām. Es domāju, ka mums vajadzēja iesaistīt šajā plānošanas periodā cik vien iespējams. Protams, ka ir labi, ka ja valstis kā eh, Zviedrija un eh, Lielbritānija, kas ir ārpus eirozonas, eh, arī tās varētu piedalīties. Mums ir vajadzīga labāka ekonomiskās politikas koordinācija Eiropā. Un ja mēs nosakām sankcijas, tad tās ir jānosaka komisijai, bet tā ir, jā, ir jābūt tā, drīzāk automātiskām. Thank you, Mr. President. Uh, 12... Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, ka pēc 12 gadiem šajā parlamentā man nekas vairs nevar pārsteigt, taču mani pārsteidza tonis, kādā Broka kungs vakar iepazīstināja ar savu ziņojumu, kas mani pārsteidza, eh, ne jau atrautība no realitātes vai iedomība, bet viņš tik daudzos vārdos sacīja, ka mums ir jāizvairās no parastās uh, līgumu pārskatīšanas procedūras, jo tas varētu radīt referendumus daudzās dalību valstīs. Lūk, tad sabiedrības viedoklis tiek uh, ignorēts un sabiedrība tiek uzskatīta par šķērsli, kas ir jāpārvar. Es gribētu atgādināt kāda uh, Brokunga tautieša uh, vārdus. Uh, ka būtu vieglāk noslaucīt visu Berlīnu no zemes virsmas un tad uzbūvēt tur jaunu. Much, one the, one... Priekšsēdētā kundz, viena no problēmām vienotajā valūtā, eh, ko lieto daudzas dalība valstis ar dažādiem ekonomiskiem cikliem, ir ļoti labi, ja ir vienāds procentu likmes, bet tā rezultātā Protams, var rasties šīs problēmas, eh, kādas Eiropas, eh, Eirozona arī piedzīvo valdībām. Ir jāsaprot, ka tās nevar tērēt vairāk naudas, kā tās ieņem. Un ja valdības to dara, un tad eh, neveic atbilstogu ekonomisku pārvaldību un disciplīnu, nepatikšanās iekļūst arī pārējie. Tātad, ja jūs esat Eirozonā, protams, mēs vēlamies spēcīgu Eirozonu. Uh, īpaši tiem, eh, kas atrodas ārpus eirozonas, jo mēs vēlamies eh, tirgoties ar tām valstīm, kas ir eirozonā, mēs negribam vāju eiro. Tā kā pašiem jārisina eirozonā savas problēmas un nevajag eh, to uzgrūst pārējo pleciem. Paldies, Foksa kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos Eiropas konservatīvo reformistu grupas vārdā teikt, ka mēs esam pār stabilitātes mehānismu, kas ir izveidots Eiropai, taču mēs balsojam pret Broka Galtieri ziņojumu tādēļ, ka šis viedoklis nebija saskaņā ar uh, padomē panāktiem secinājumiem. Broka Galtieri ziņojums, ko tas vēlēs panākt? Eiropas parlaments un komisijai principā būtu jāsākt iejaukties starpvaldību mehānismā, un tas ir pilnīgi neatbilstoši. Šim ir jābūt starpvaldību mehānismam, un tas ir jādara tādēļ, ka tas ir saistīts ar milzu naudas summām, kas tajā tam tiek veltīts, un dalību valstu ministri, kas atbild savu valstu uh, parlamentiem, atbild arī par uh, šo mehānismu. Un runājot par eiro cenām, nav jau problēma ar eiro, problēma ir ar valdībām, kuras tērē par daudz savu nodokļu maksātāju naudas. Paldies Kamalkungam vārds. Mr. Kamal, go ahead. Thank you very much. Um... Liels paldies! Es apsveicu otro fāzi, otras fāzes secinājumus par uh, atklāto debesu nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV, taču ir arī tādi, kas vēlas vairāk liberalizācijas. Un es norobežojos no protekcionisma, kas uh, traucē šīs nozares attīstības. Vēlētos, lai ASV atceļ savas barjeras un ierobežojumus uh, pilnai dalībai programmā, un es domāju, ja debesis būs atklātāks, daudzas valsts no tā iegūs. Un es vēlētos teikt arī Džekie Fosterē, kas ir strādājis šajā eh, jomā un transporta komitejā, es viņu ļoti cienu, bet ir svarīgi, lai mēs prasītu tālāku liberalizāciju ne tikai no ASV, bet arī Āzijas jaunajos eh, attīstības tirgos. Piemēram, Eiropas Savienības Vietnamas nolīgums. Uh, jo tas ļautu uh, labāku pieeju pasaules tirgiem kopumā. Paldies! Ar Lakī kungs, lūdzu. Nav viņš šajā telpā. Balsānī kungs. Balzānī kunga ziņojums. Anželī kungs, paldies priekšsēdētāji. Runājot eh, par Balcāni kunga ziņojumu, gribētu teikt, ka tas ir labs, eh, kundzes ziņojumu, tas ir labs eh, darbs. Tas ir, šeit tika, nu, bija ļoti labi punkti, un es vēlos paskaidrot, kāpēc un kā es balsoju, runājot par budžetu un tā pārdalīšanu saskaņā ar Eiropas solidaritātes principiem. Uh, Piemēram, ir jāievēro princips, saskaņā ar kuru mums īpaši jākoncentrēs uz kohēziju. Mums nevajadzēja, pa, nevajadzētu visu uzticēt tikai padomē. Es domāju, ka šeit progresu varētu raksturot kā tādu divpusēju. Uh, ir, zinām, izaugsma attiecībā no iepriekšējā budžeta perioda, jo ir piedāvājums par jaunu resursu iesaistīšanu, eh, kas īpaši būtu jāizmanto, lai eh, cīnītos ar krīzes izraisītajām sekām un finansētu politikas, kas ir saistīts ar inovāciju, nodarbinātību un zinātnisko pētniecību. Jakolīno kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šādos ļoti svarīgos laikos dokuments, par kur mēs šodien balsojam, protams, ir da, pilns ar eh, saprātīgām domām un idejām atbalstot 2020. gada stratēģiju. Mēs apstiprinām to konsekvenci, eh, ar kādu šis parlaments turpina strādāt pie nākotnes attīstības. Uh, taču ir nepieciešams stiprināt tālāku virzību un norādes, veidojot eh, tādu prioritāšu sarakstu rīcībai. Īpaši, ja mēs runājam par vīdus jūras reģiona notikumiem un Japānu, kas sastopas ar sarežģītām situācijām. Ņemot vērā šādu notikumu attīstību, mums ir jāpiešķir eh, parlamentam pilnvaras, kas ļautu mums stiprināt mūsu ilgspējīgu un konkurēt. Borgēcijā kungs uz vienu minūti. Es domāju, ka šajos sarežģītajos laikos dalību valstu finanšu situācija ir visai sarežģīta, un šeit mēs galvenokārt budžeta komitejā runājām par izdevumu daļu, un tas ir tiešām kaunpilns pienā, piemērs, ja mēs tikai apskatāmies, <clears throat> cik daudz līdzekļu ir piešķirts Eiropas vēstures namam. Piemēram, uh, rekonstrukcijas cipars starp 27 un 21 miljonu eiro. Ir vēl dažādi citi administratīvie maksājumi - 3 miljoni, 2 miljoni darbinieku, uzturēšana, drošība un tā tālāk. 3,5 miljoni tikai ēkas pārvaldībai vien. Es domāju, ka mums ir jābūt piemēram mūsu institūcijās par to, ka mēs eh, taupīgi lietojam līdzekļus. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es izteikšu trīs piezīmes par 2012. gada budžetu. Pirmām kārtām, es domāju, ir labi, ka mēs esam saulaicīgi sākuši runāt par šo jotojumu. Otrām kārtām Mēs nevaram atļauties eh, pieļaut kļūdas, eh, jo mums ir jāvienojas starp eh, parlamentu padomi un komisiju. Un trešām kārtām esmu lepns par to, ka šis budžets ir tapis bez jebkādiem kredītiem un ceru, ka tā tas arī paliks. Paldies! Paldies tagad par Matju kundzes ziņojumu un izteiksies Ovīrs kundze, lūdzu. Aitäh, härra president! Paldies, priekšsēdētājs. Priekšsēdētāj kungs. Uh, legālā migrācija uh, spēlē nozīmīgu lomu Eiropas Savienības izaugsmas veicināšanā un konkurences uh, nodrošināšanā. Jārunā par eh, migrantu uh, legālo likumīgo statusu. Ja viņam šāds status netiek piešķirts, viņi var sastapties ar diskriminācijas izpausmēm. Un uh, vērdzības pastāvēšana 21. gadsimtā nav normāla parādība. Pret visiem darba tirgu nodarbinātiem ir jātiec vienlīdzīgi. Šajā ziņojumā bija uh, atrunāti tie priekšnosacījumi, kas uh, nav pieejami mūsu likumdošanā tagad, un es domāju, mums ir beidzot uh, jālegalizē šo cilvēku status. Paldies, Antonosī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. migrācijas administrācija vieglāka piekļuve informācijai ir nozīmīgs instruments, lai mēs Eiropas Savienības darba tirgu padarītu pievilcīgāku cilvēkiem no trešajām valstīm. Ja tagad būs vienkāršota procedūra attiecībā uz darba un uzturēšanās atļauju, tas varēs uh, padarīt vienkāršāku visu likumdošanas arhitektūru. Procedūra kļūs eh, vieglāk eh, administrējama gan eh, attiecībā uz darba ņēmējiem, gan uz darba devējiem un varēs garantēt pietiekam augstu proporcionalitātes līmeni. Un tas varēs arī uzlabot pastāvošās plājas starp Eiropas Savienības pilsoņiem un pilsoņiem trešās valstīs. Tādēļ esmu balsojis par Matjo kundzes ziņojumu. Benovs kundz, lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es balsoju pret Maķio kundzes ziņojumu. Mums ir jāizmanto uh, heterogēna pieeja, runājot par vienoto procedūru. Un, ja mēs runājam par trešo valstu pilsoņiem, kas eh, dalību valstīs uzturs likumīgi, procedūrai ir jābūt vienotai, ir jābūt juridiskai noteiktībai un caurskatāmībai pieņemot šādu veidu lēmumus. Procedūrai ir jābūt pēc iespējas objektīvākai un ir eh, jābūt vienlīdzīgai attieksmē visās sociālajās jomās un jāparūpējas par uh, likumīgu statusu, bet groz, šāda veida grozījums netika iesniegts attiecībā uz direktīvu. Un es nepiekrītu šādam priekšlikumam, ko ir pieņēmušas labēji politiskās grupas. Paldies, eh, ka jūs izteicāties tik precīzi eh, tieši vienas minūtes laikā. Takulas kungs, lūdzu. Arvoisā puhemies, ensinnäkin tämä... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs runājam par uh, ārzemju darbinieku tiesībām un brīvībām, un mēs vēlamies, lai viņi varētu baudīt tās pašas privilēģijas, kas pienāks Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, šis ir uh, labs uh, sākums, labs starts, un ja cilvēki strādā tādā pašā darbā kā Eiropas Savienības pilsoņi, tad viņiem ir jāsaņem tāds pats atalgojums un ir jābūt apdrošinātiem. Jā, mēs dzirdējām šaubas, bāžas, it sevišķi attiecībā uz trešo pantu un tā apakšpunktiem. Paturēsim prātā, ka ir arī sezonas darbinieki, mājiņu strādnieki, cilvēki, kas strādā nepilnu darba dienu, un mums vajadzētu garantēt, lai pilnīgi visi šie cilvēki varētu baudīt tās pašas brīvības un privileģijas, kas pienāks citiem, bet es nezinu, vai tā ir tāpat labākā doma. Paldies. Jā, ar kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Vielen Dank, Herr Präsident. Denke... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas teica, ka ir jāgarantē vienlīdzīga attieksme pret darba ņēmējiem no trešām valstīm, kas uh, pie mums uh, strādā ilgāk par vienu gadu. Tāpat es varu piekrist arī tam, ka cilvēki, kas uh, Eiropas Savienībā uzturas par maz, mazāk par sešiem mēnešiem, arī saņem zināmas privilēģijas, piemēram, var saņemt bezdarbnieka pabalstu un uzaicināt pie sevis ģimeni. Ir jāparūpējas, lai šie cilvēki ir nodrošināti pret, uh, atrašanāt pret nelaimes gadījumiem un slimībām. Un es domāju, ka arī uh, iemaksas pensiju fondā ir daļa no algas uh, saskaņā ar uh, dalību valstu likumdošanu un viņiem šīs tiesības. Uh, uh, viņiem ir jābūt iespēja šīs tiesības pārnest arī uz citu valsts, ja viņi dodas strādāt vēlāk uz turien. Paldies! Ja es pareizi sapratu, Foksa kungs vēlējās izteikt par Balzānī kundzes ziņojumu. Tā tad došu viņam tagad vārdu uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Es atzinīgi vērtēju to, ka mēs sākam gatavoties 2012. gada budžeta pieņemšanai. Un eh, līdz ar to mēs visus jautājumus varam pārskatīt pietiekam pamatīgi. Eiropas Savienībā Un šajā zālē mēs ļoti bieži runājam par solidaritāti. Mēs esam eh, ļoti eh, entuziastiski izrādīt solidaritāti dažādiem cilvēkiem, bet varbūt eh, izrādīsim solidaritāti arī mūsu vēlēšanu apgabalu nodokļu maksātājiem, jo līdz šim to neesam darījuši. Runājot par taupību, mums arī ir pašiem jārada paraugs, mums ir jāiesaldē visu deputātu un ierēģu algas algas un uh, pabalsti, un mums vajadzētu arī atteikties no šīs Eiropas vēstures mājas celšanas. Tā izmaksās miljonus, un īstenībā mēs nezinām, kā mēs to varēsim finansēt ilgākā laika posmā, un nu, noteikti ne no mūsu nodokļu maksātāju kabatām. Paldies! Tagad Dianģelis kungs runās par Švāba kunga ziņojumu, lūdzu. Go ahead, Mr. DeAndre. Vai Deanģela kungs ir zālē? Priekšsēdētāji kungs, par kuru ziņojumu? Par Švāba kungu ziņojumu. Paldies! Ja mēs runājam par patērētāju tiesībām, fragmentizācija, kas joprojām pastāv šajā jomā, noteikti rada lielus šķēršļus. Un Es domāju, ka direktīvas priekšlikums, eh, ko eh, atdeva atpakaļ izskatīšanai komitejā, eh, nozīmēs to, ka patērētāja tiesības būs labāk aizsargātas. Paldies tagad, Antonakis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Švēba kunga ziņojumā pateicoties četru uh, pastāvošo direktīvu pārstrādāšanai, mēs izvairīsimies no turpmākas sašķeltības šajā jomā. Mēs vēlamies izkopt, uh, pilnveidot iekšējo tirgu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Mums, protams, ir jāuzlabo patērētāju uzticību, mums ir uh, jāparūpējas par to, lai arī pakalpojumi būtu pieejami pārobežu režīmā. Mēs eh, pēdējās, uh, iepriekšējā prezidentūra laikā jau Francijas prezidentūras laikā par šo jautājumu pietiekam aktīvi runājām, un Redingas kundze teica, ka pilnīga harmonizācija vairs nav tāda akmenī iecīrsta dogma. Uh, Es pilnībā nevaru piekrist eh, tam, kas tika sasniegts. Eh, tas bija visai pieticīgs rezultāts, eh, tas bija kompromiss, mēs apmierinājāmies ar to mazumiņu, kas mums tika piedāvāts, bet domāju, ka šis priekšlikums var radīt labu bāzi, lai varētu garantēt turpmāko notikumu attīstību labā virzienā, un tādēļ balsoju par to. Lavijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Tas eh, teksts, par kuru šodien balsojām, radās eh, kā ilga un grūta darba eh, auglis. Mēs jau 2008. gadā sākām vest sarunas par to, lai varētu atvieglot patērētāju dzīvi Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai arī ir jāiegulda savus artavus labākās iekšējā tirgus funkcionēšanas jomā šī direktīva ir uh, četru direktīvu apkopojums un mēs vēlamies, lai uh, šī joma būtu sakārtotāka un lai būtu vairāk juridiskās noteiktības izvairīties no fragmentizācijas, jo tas apgrūtina dzīvi gan patērētājiem, gan uh, pakalpojumu piedāvātajiem. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu konkurētspējīgāka, lai patērētāji izvairītos no problēmām, tādēļ balsoju par šo ziņojumu. Repo, Repo kungs, lūdzu arvoisa puhemies. Paldies, priekšsēdētāji. Četru direktīvu pārskatīšana norisinājās visai ilgi. Un pastāvēja draudi, ka esošā likumdošana tiks vājināta, kā piemēram patērētāja aizsardzības līmenis kļūs zemāks, ņemot vērā mūsu izdarītos grozījumus. Līgumi ar patērētājiem ir jābalsta uh, uz uh, tādiem elementiem, kas nāk par labu patērētājiem. Mums ir jāatminas, ka tirgus ir šeit uh, un tas ir domāts patērētājiem, nevis patērētāji kalpo tirgumu. Mums ir uh, jāparūpējas, lai noteikumi šajā jomā būtu pēc iespējas uh, vienkāršāki, caurskatāmāki un atklātāki. Un es domāju, ka parlaments ir pieņēmis pareizo lēmumu. Paldies! Jātiemāk, Jekun. Unionin sisämarkkinoita. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība vienmēr ir atbalstījusi tieši liels uzņēmums. Mazie un vidēja uzņēmumi, kā arī patērētāji, ir pelnījuši, lai par viņu tiesībām cīnītos vienotā iekšējā tirgū. Komisijas priekšlikums ir ļoti pretrunīgs. Piemēram, ja mēs runājam par patērētāju aizsardzību Somijā, ir uh, tikuši formulēti ļoti skaidri noteikumi. Piemēram, uh, jaunais priekšlikums nozīmēs to, ka Somijā patērētāji būs aizsargāti mazāk, nevis vairāk. Suurin ongelma tässä on se, että tätä šīs teksts ir visai ambiciozs, bet kādas ir lielākās grūtības? Ir ļoti grūti saprast to, kas šeit ir rakstīts. Un, un ja mēs šādus sarežģītus tekstus sastādīsim par patērētu aizsardzību, viņi vispār paši nesapratīs, par ko tur ir runa. Paldies! Nākamais runātājs. Takols kungs. Turpinu to, ko teica jau divi mani somu kolēģi. Jatenmakei kundze bija viena no tām, un tā skaid, viņa skaidru un gaišu teica, ka, lūk, strādājot pie šīs direktīvas, mēs bijām nobežījušies, ka varētu tā rezultātā patērētāja tiesības vājināties virknē valstu, īpaši ziemeļvalstīs. Tāpat arī tika paustas bažas ka ļoti daudz no procedūrām un rīcībām, kas paredzētas palielinātos šīs, šī ziņojuma pieņemšanas rezultātā, ir atsevišķas problēma jomas, kas tika arī apspriestas komitejā. Un es tiešām ceru, ka, lūk, tagad, kad ziņojumu esam nodevuši atpakaļ komitejā, varēsim šos jautājumus atrisināt, nu vismaz daļēji ķerties šīm grūtībām pie, pie ragiem. Nu, piemēram, turismu biznes ir viena no šīm jomām, kas diezgan negatīvā gaismā tiek skatīts. Nu, piemēram, īpaši Somijas ziemeļos tas rada problēmas. Cilvēkiem parasti ir grūti norezervēt viesnīcu un e, organizēt ceļojumus. Tas nebūtu nav vienkārši pasākums. Un mums pilnīgi noteikti ir vajadzīgs nodrošināt e, aizsardzību tiem cilvēkiem, kas, kas šeit ierodas kā turisti, ņemot vērā dažādās situācijas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mums, protams, vajadzētu harmonizēt fragmentizēto likumdošanu šajā jomā, tā ir pareizā pieeja, un vajadzētu parūpēties par to, lai patērētājs justos drošs, lai viņš justos droši Eiropas Savienībā, piemēram, ja viņš kaut ko nopērk, ja viņš atājas veikalu vai tam līdzīgi. Tas nozīmē drošību ne tikai patērētājiem, bet arī ražotājiem. Esmu īpaši iepriecināts uh, par to, ka šeit ir noteiktas arī informācijas saistības, uh, Uh, runājot par uh, attālinātās tirzniecības nolīgumiem. Es esmu arī gandarīts par to, ka šis ziņojums uh, atkal tika nodots atpakaļ komitejā turpmākām konsultācijām, jo tas nozīmēs tādu pamatīgāku pieeju. Un ja mēs runājam par ražotājiem, ir jārunā nevien par milzīgajiem koncerniem, bet arī par ģimenes uzņēmumiem, maziem ģimenes uzņēmumiem. Tos mēs nedrīkstam pārkraut ar milzīgu juridiskās birokrātijas slogu. Paldos, Fokskungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Man vēlētāji man vaicāja, kāds tad ir lielākais labums, ko Eiropas Savienība viņiem var dot, un man atbild vienmēr ir tāda. Uh, nu, brīvā tirzniecība, kas pastāv starp nācijām, un iekšējais tirgus, ko cenšamies šobrīd pabeigt. Un tieši tāpēc atzinīgi vērtēju šo patērētāju tiesību aizsardzību direktīvu, atzinīgi vērtēju to tāpēc, ka tas ir, nu, lai arī tikai maziņš, tas tomēr ir solis ceļā uz vienot tirgus pabeigšanu. Tas nodrošinās zināmas priekšrocības patērētājiem, arī uzņēmumiem, tas e, ļaus uzlabot internetu un pārobežu tirdzniecību, bet man jāsaka, šī direktīva ir prasījusi ļoti ilgu laiku, lai vispār parādītos dienas gaismā jomā, un līdz ar to šie sasniegumi tomēr ļoti pieticīgi. Un tāpēc es gribētu izteikt lūgumu komisijai, ka mums ir vajadzīgs kopējais ietvars vienotā tirgus pabeigšanai un nevis šāda veida atrautiem atsevišķām iniciatīvu un pasākumiem. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Kovīrs kundze. Tänan, härra president. Liels paldies, priekšādātāji. saskaņotas un harmonizētas Eiropas patērētāja tiesība aizsardzības šai direktīvā ir ārkārtīgi svarīgas, ja vēlamies liekšējais tirgus darboties. Šī harmonizētā direktīva aptvers virkni eh, citu patērētāja tiesību aizsardzības direktīvu, un tāds ļaus vienkāršot kopēju juridisko ietvaru, vienlaicīgi paļa, stiprinot patērētāju uzticēšanos tirgumu. Turklāt tas arī veicinās, tā arī veicinās pārobežu tirdzniecību. Tas ir solis pareizajā virzienā arī ceļā uz fragmentācijas mazināšanu. Diemžēl, diemžēl pilnīga harmonizēšana patērētāju aizsardzības jomā nav iespējama Eiropas Savienībā. Bet jāsaka, nu, svarīgs solis ir spērts uz priekšu un uh, par to es arī priecājos, tāpēc atbalstīšu ziņojumu pieņemšanu. Paldies! Nākamais Danžels kungs uz vienu minūti. Grazie, prezidente. Le notizie dello... Paldies, priekšādātāji. Tas ir izteikšos par nākamo ziņojumu par situāciju Japānā. Ziņas, ko saņēmām no tālajiem austrumiem, ir īpaši Japānas, tiešām satriec mūs visus šī humana traģēdija bija vienkārši milzīga savos apmēros. Un tāpēc pirmām kārtām uh, Mums ir jāpalīdz pils, pilsoņiem, iedzīvotājiem, jādara viss iespējamais, nosocīt viņiem tehnisku, finansiālu un cita veida palīdzību turpmākajos mēnešos. Fukushimas negadījums arī liek mums ļoti uzmanīgi padomāt un vēsu prātu padomāt par to, kā izmantojam kodolenerģiju. Eiropai vajadzētu lūgt dalību valstis daudz vairāk investēt alternatīvu enerģijas resursu izstrādē. Uh, Mums, e, skatoties uz Japānu, jāceras, ka šāda veida katastrofas nedrīkst atkārtoties. Un e, ne Eiropā, ne arī citur pasaulē. Priekšādātājs saka, gribētu atgādināt jums, ka jums e, lūgumu par balsu skaidrojumu ir jāiesniedz pirms balsojuma, nevis tagad. Ārkārtas ārkārtas gadījumā šoreiz došu runu arī citiem Rubikungs. Paldies, sirsnīgs paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka tas, kas ir noticis Japānā, mums kalpo par mācību un Mums ir jāmācās tieši domājot par AS. Es lūdzu, lai padome steidzīgi izstrādā priekšlikumus un uh, Tas, ko komisija līdz šim mums ir piedāvājusi, īstenībā ir tāds stimuls, lai kodola enerģijas darba grupa padomē beidzot uzklausa parlamenta lūgumus. Mums ir jāiesaistās intensīvās diskusijās, un es domāju, pienācis īstais brīdis to darīt. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Godātie kolēģi, esmu saņēmis no Loģīdi Maģistrī arī lūgumu aizsargāt viņu imunitāti